Buongiorno a tutti. Labdien visiem. Stop. Lūdzu, ieņemiet savas vietas. Buongiorno a tutti. Labdien visiem. Vispirms es gribētu sveikt pilnīgi visus, kas ir ieradušies uz šo sanāksmi. Šodien mums ir tāds ārkārtas pasākums, un tāpēc es gribētu sveikt ne tikai lauksaimniecības eh, komitejas eh, locekļus, bet arī dažādu asociāciju un mm, pārstāvjus Brūnī Kobekera kungu, tie ir Eiropas eh, lauksaimnieku asociāciju vadītāji, Giuseppe Paulini Ferrani, tas ir no Itālijas eh, lauksaimnieku asociācijas, un es veicu pilnīgi arī visus citus, kas šodien ir ieradušies šajā zālē, lai piedalītos mūsu sanāksmē. Komisāra kungs, es arī gribētu jūs sveikt šeit Eiropas parlamentā, un mēs esam ļoti priecīgi jūs redzēt šeit. Mums prieks, ka esat ieradušies šeit senā sanāksmē uz lauksaimniecības komitejas īpašo sēdi. Mēs gaidām jūsu runu, jo jūs iepazīstināsiet ar tiesību aktu priekšlikumiem par KLP reformu. E, pirms burtiski dažām dienām komisija ir pieņēmusi jaunos priekšlikumus, un parlaments ir tieši tā vieta, kur mēs pārstāvam Eiropas pilsoņus. Un tāpēc mēs esam pārliecināti, ka šī procedūra ir pilnīgi pareiza, ka sākotnēja sanāksme par priekšlikumiem jaunajiem ir jāorganizē tieši šeit, parlamentā. Tieši šeit mums ir jārunā par komisijas priekšlikumiem. Un, komisārkungs, jūsu priekšlikumi ir eh, balstīti arī uz ļoti īpašu kontekstu. No vienas puses mēs visi saprotam, ka šis moments ir ārkārtīgi delikāts lauksaimniecībai. Ir tirgus svārstības ļoti liels, ir ļoti liels konkurences spiediens un līdz ar to ir aizvien grūtāk eh, saglabāt visu šo ražošanas gaisotni Eiropā. Un es varu iedomāties, ko tas nozīmētu, ja mums vajadzētu pakāpties soli atpakaļ mūsu lauksaimnieciskās ražošanas ziņā, tad mēs nepanāksim arī drošu pārtiks produktu nodrošinājumu Un no otras puses arī vidas un sociālajie aspekti visiem zemniekiem, kas dzīvo lauka rajonos. Tad ir divi ziņojumi, kas šeit pieņemti. Lai Nela, abi desas ziņojums ir viens Un arī otrs ziņojums, tātad ir bijuši divi ziņojumi par šo te kontekstu, un tur ir atzīmēts visas problēmas, un lai problēmas atrisinātu, ir nepieciešams ļoti dramatisks reformas. No vienas puses vajag ražot vairāk, no otras puses vajag piesārņot mazāk. Mēs zinām, ka nav iespējams panākt tādu ilgspēju no vides aspektu viedokļa, ja nebūs arī ekonomiskā ilgspēja, ja mēs nevarētu ekonomisko dzīvi ilgspējīgi nodrošināt arī zemnieku saimniecībām. Eh, mēs zinām, ka šodien parādās daudz lielāki riski nekā pagātnē, nekā iepriekš, un mm, tāpēc mums ir priekšā patiesi tāda izšķirīga reforma, kas vedīs jaunā ērā mūsu eh, zemniekus, un tad eh, šīs svārstības vairs nebūs tik ļoti sistemātiskas, un arī zemniekiem ir jāmācās tikt galā ar jaunām situācijām. Un Es gribētu pasvītrot, ka šeit ir arī svarīgs izmaiņas no institūciju viedokļa. Pirmo reizi KLP reforma ir arī koplēmuma procedūras gaisotnē skatīta. Tāpēc mums ir arī ļoti liela atbildība un esmu pārliecināts, ka tāpat kā pagātnē arī šodien mēs varēsim strādāt pie ļoti svarīga dokumenta, kas nu, arī būs liederīgs ne tikai zemniekiem, bet arī visiem Eiropas Savienības pilsoņiem. Vēlreiz gribētu pateikties komisijai par to, ka ieradāties uz šo agrī sanāksmes gadījumu bez liekas kavēšanās, un es došu jums vārdu, bet es gribētu jums uzreiz teikt, ka mums ir ļoti maz laika. 12.30 komisāram ir jādodas prom, tas ir pēdējais vēlākais laiks 12.30. Tāpēc būs procedūra tāda kā parasti. No sākuma mēs uzklausīsim komisāra domas, pēc tam došu vārdu grupu koordinatoriem, pēc tam eh, par reformu, tātad tiem referentiem par reformu, un tad visiem pārējiem deputātiem, kas grib izteikties, koordinatori, referenti pārējie. Un vēl komisārs man teica, ka pēc dažām stundām visi agrīk komitejas locekļi saņems ēpasta e formā pilnu reformu projektu izklāstu. Ja šobrīd neviens neko negrib teikt, tad došu komisāram vārdu uzreiz un vajadzētu darīt to bez kavēšanās. Lūdzu, Čolos kungs, jums vārds. Paldies, Paulo kungs. Paldies, priekšsēdētāji, dāmas un kungi. Es šeit esmu pirmo reizi pēc ilgāka laika, pēc uzklausīšanas, un kaut gan esam jau esam sākuši diskusijas par to, kas ir reformas centrā, mēs runājam par to, kas ir prioritāts, kas ietilps manā mandātā. Es esmu gatavs jūsu priekšā uzstāties uzreiz pēc šī likumdošanas projekta pieņemšanas komisijā, eh, lai jums stāstītu par šo priekšlikumu, kā jau teica priekšlikums. Uh, Jāsaka, ka šis priekšlikums eh, jums tiks nosūtīts burtiski nākamajās minūtēs. Un tad jūs visi dzirdēsiet arī visus priekšlikumus, eh, tas, ko mēs šodien apstiprinājām komisijas kolēģijā. Uh, Un nākamajās nedēļās, nākamajās dienās um, jums būs iespēja, mums būs iespēja diskutēt konkrēti par tekstiem detalizētā veidā, e, jo pirmo reizi jūs tiešā veidā iesaistīti koplēmumu procedūrā. Droši vien nākamajos gados mēs par šo tekstu daudz biežāk strādāsim kopā. Mēs šobrīd šķērsojam visai būtisku posmu Eiropas lauksamniecības nākotnē. Mums bija publiskas diskusijas, kuras es šeit sāku 2010. gada aprīlī. Mums bija sarunas par komisijas prezentēto paziņojumu pagājušā gada novembrī. Es pateicos jums par pievienoto vērtību, ko jūs sniedzāt šajā periodā ar jūsu iesaistīšanos publiskās debatēs un eh, arī ziņojums un eh, visas diskusijas, kas mums par to ir bijušas. Šis process parādīja, ka KLP eh, jauna definīcija ir nepieciešama. Ir jānodrošina jauns līdzsvars partnerajāta ietvaros starp sabiedrību, kas piedāvā resursus publiskai politiska, politikai, kā tas ir KLP jautājumā, un arī lauksaimnieku cilvēkiem, kas dzīvo laukos, kuri ražo e, pārtiku. E, galvenais mērķis šai reformai, kuru komisija šodien pieņēma, ir šāds visu lauksaimnieku konkurētspēju sniegt mūsu e, pārtikas komitejas labā. Es domāju, jābūt jaunai konkurētspējai, kas būtu ilgspējīga, ekonomiska un ekoloģiska. Nodrošināt uh, lauksaimniecības klātbūtni, kas attīstītos Eiropas Savienības teritoriju kopumā. Un visbeidzot vēl mērķis, par kuru mēs daudz esam runājuši un kuru komisija arī ir centusies uzsvērt, ir vienkāršot KLP. Tagad pirmais mērķis - padarīt la, visu Eiropas lauksaimnieku konkurēt spēju tādu, lai tā būtu mūsu, tā lai tā kalpotu mūsu pārtikas politikai lauksamniecības politikā jāņem vērā ekonomikas konteksta izmaiņas šo pēdējo gadu laikā, ņemot vērā dažādus faktorus, gan uh, tirgu, gan, um, gan lauksaimnieku ienākumus. Šis rūpes ir pārgājušas no vienkāršas konkurētspējas starptautiskā līmenī. Uh, uz nestabilitāti, kāda valda lauksaimniecības tirgūs, un eh, arī ienākumu nestabilitāti. Eiropas eh, risks nāk ne tikai no meteoroloģiskām uh, grūtībām, bet arī no tirgu nestabilitātes un arī ražotāju krasas ienākumu samazināšanās. Vēl jāpievieno arī ražot bez šiem problēmām tātad ir kritušies eh, ražotāju eh, ienākumi, un nevienā citā sektorā šādi samazinājumi nav bijuši vērojami. Kāda ir atbilde uz šiem jautājumiem? Eh, sākumā jaunie tiešmaksājumi. Mūsu pašreizējās politikas efektivitāte ir mazinājusies. Uh, Tā tika balstīta uz vairākām sistēmām, ņemot eh, avotus no eh, vēsturiskām atsaucēm, un šeit efektivitāte ir zudusi. Tā ir eh, zaudējusi, tādējādi parlaments ir nedaudz zaudējis savu uzticamību. Mums ir jāmaina paradigma. Vēsturiskās atsauces ir zaudējušas savu um, derīguma termiņu, varētu teikt, un mums ir jābūt mērķiecīgākiem, kas būtu uh, Domājot par 2014. gadu kā atsauces gadu, šī lauksaimniecības jautājums būs um, centrāls, um, centrāls tiešmaksājumu jautājumā un um, jāraugās arī, lai būtu ieguvums arī visiem citiem no šiem ražojumiem. Mums ir jāraugās, lai būtu ievērota konverģence, jo produktivitāte un uh, šie produkti, tiem būtu jābalsta attiecīgs atbalsts. Kāpēc konverģence tika ielierobežota līdz trešdaļai? Tā tad ir atšķirība no. Un, kā jūs to zināt, tad KLP tiek reformēta tajā pašā brīdī, kad tiek runāts par budžeta perspektīvām, un tas ir pirmo reizi kopš ļoti saniem laikiem. Uh, Mums ir jāņem vērā mūsu mērķi, bet tāpat arī reāli, to, cik reāli tas ir iespējams budžeta e, ietvaros un KLP ietvaros. Politika vēl jau vairāk Eiropas līmenī uh, um, ir vērojami nelīdzsvarojamība un ir svarīgi virzīties pareizā virzienā to, ko mēs arī darām ar priekšlikumu, ko mēs esam snieguši un to starp arī tiešmaksājumu un konverģences ziņā. No vienas puses mēs pārējām pirmajā. Uh, Pa, mēs šķērsojam pirmo posmu 2020. gadā, un otra, no otras puses mēs raugāmies, lai būtu lielāks līdzsvars nākamajā finanšu perspektīvē. Uh, Runājot par iekšējās konverģences jautājumiem starp dalību valstīm un reģioniem, kas, neatbil, kas, ne, kas nav atkarīgi no ārējiem budžeta aspektiem, bet kas arī ir ļoti svarīgi, mēs esam noteikuši mērķi, eh, kas būtu ātrāk sasniegams. Tam ir jābūt tātad no 2019. runa ir par 2019. gada maksājumiem saistībā ar 2020. gadu. KLP ir jāstiprina lauksaimniecības sektoru dažādība, un tas mums liek eh, strādāt pie eh, dažādu atbalsta mērķu diferenciācijas. Tāpēc mēs piedāvājam dalību valstīm atbalsta mehānismu, kas būtu tieši un kas attīstītos, kas tas paredz arī specifisku atbalstu jaunajiem lauksēmniekiem, un mēs piedāvājam arī saglabāt vismaz 2% no nacionālā finansējuma, papildu finansējumam, kas eh, sastādītu 25% no vidējā eh, atbalsta uz maksimumu 25 hektāru prioritāri jaunajiem lauksaimniekiem, kas nesen sākuši darbību. Runa ir par struktūrālām reformām, kas atbilst demografiskiem izaicinājumiem. Tas ir izaicinājums visām dalību valstīm. Un eh, tas ir mūsu lauksaimniecības eh, platība attīstība šeit ir uz spēles, un eh, šie mērķi ir jābūt obligātiem visām dalību valstīm. Ar saistītajiem maksājumiem mums ir jābūt drosmei. Uh, stāties pretī izplatītām ekonomikas mm, teorijām, kas jau ir novecojušas, tā lai mēs varētu saglabāt jūtīgus sektorus un ka tas ir objektīvi nepieciešams. Mēs tātad piedāvājam saglabāt šo mm, atsaistīto maksājumu uh, principu šī brīža mm, ietvaros, zinot, ka tā lai saistītie maksājumi tiktu pamatoti. Tālāk jābūt iespējai tātad valstīm paredzēt 5% novirzēšanu, līdzekļu novirzīšanu arī mazāk tātad attīstītās valstīs un problēmas skar visus Eiropas reģionus. Tajā pašā laikā mēs saglabājam arī lauku attīstības, attīstību Mm, tādā sarežģītākās, sarežģītākās zonās, un eh, maksimālais atbalsts būtu 300 hektāri. Tādējādi mēs mm, ļaujam eh, mobilizēt visu produktīvo kapitālu Eiropas Savienībā. Tas eh, tā tad tiek darīts ne tikai mm, visu mūsu lauksaim, ar mūsu lauksaimniecības palīdzību, bet arī izmantojot atbalstu, kas tiek sniegts mūsu lauksaimniekiem un struktūrām, kas uh, kurām tas tiešām ir nepieciešams. Es, eh, man ir liels bažas, ka lauksaimniecības un eh, kā um, ehm, arī um, lidostām ir nepieciešams atbalsts. Un tāpēc arī mēs uh, Tāpēc arī mēs domājam, ka ir jāsniedz atbalsta, lai mēs nevarētu um, kaitēt aktīviem uh, lauksaimniekiem. Viņi ir iesaistījušies, viņi vēlētos tā, lai būtu aktīvs darbs uh, arī dabas resursu pārvaldībā. Šī iemesla dēļ mēs uh, esam ieviesuši kritērijus, saskaņā ar kuru tiešie maksājumi uh, ir jāsastāda vismaz 5% no mēlauksaimniecības ienākumiem. Um, tiem, kas prasa tiešās, um, tiešos maksājumus. Mēs esam arī ieviesuši minimālā darba prasību um, lauksaimniecības platībām, jo KLP nav jā, mm, jāatbalsta svētdienas lauksaimniekus. Tāpat, ir jā, tāpat mums ir jārunā par. Uh, ir jā, jārunā par arī degresivitāti, sākot ar 150 tūkstošu eiro un viņu griestiem, sākot no 300 tūkstošu eiro. Tas atbilst parlamenta bažām, kas tika paustas jūnijā, DS ziņojumā, kā arī riskam par to, ka tiek apšaubīti tieši maksājumi. Uh, un eh, tas atbild arī eh, Eiropiešu mm, eh, prasībām, kuras pauduši apmēram 50% no tiem. Šis mehānisms ņem vērā arī lauksaimniecību dažādību, un tas nekaitais arī tā, tiem lauksaimniecībām, kas tiešām rada um, darba vietas un tādējādi mm, salariālā mm, samaksas masa tiks tik arī samazināta ehm, saskaņā ar šo priekšlikumu. Eh, tāpat eh, zaļā palīdzība netiks, eh, netiks pakļauta šim degresivitātes principam. Tāpat ir jāsniedz arī jaunas bāzes ekonomiskā un ekoloģiskā. Otrkārt, mums ir nepieciešama arī konkurētspēja no ekonomiskā un vidas viedokļa. Uh, Eh, KLP ir jāizpild arī problēma, uzdevumi, kas ir saistīti ar ekonomisko un vides līmeni. Mums ir nepieciešams domāt eh, par ilgspēju, un bez sociālajiem aspekta nav iespējams eh, to darīt. Tātad mums ir jādomā par arī ekonomisko veiktspēju, resursiem, bet šie resursi ir ne tikai produkcijas faktori, bet arī publiskie labumi tad mums ir nepieciešams saglabāt dabisko līdzsvaru. Daudz gadu laikā lauksaimniekiem bija spiesti ražot bez ierobežojumiem, neņemot vērā ekosistēmu re realitātu un arī dabas resursu eh, delikāto statusu. Un nepārtraukti lauksaimnieki savainoja par to, ka viņi ir piesārņotāji. Mēs negribam turpināt šādu kļūdu turpmāk. Mums ir nepieciešams stimulēt eh, zemniekus, kas eh, ņem vērā to savā jūjienas darmā arī ilgtermiņa konkurētspēju pateicoties savai ilgspējīgai pieejai ražošanai. Un e, šī prakse, kas mums ir saistīta ar zaļo pieju, mēs gribam uzlabot e, arī ilgtermiņā pārtiks nodrošinājumu perspektīvu. Tad, e, piemēram, zem, meža sēgā aizsargā zemi no erozijas un palīdz pret vēju un lietu. Uh, Un tas um, neliek mums domāt par pārtiks nodrošinājumu zaudēšanu. Un no otras puses ir varētu, varētu būt arī citi veidi, kā varētu nodrošināt, teiksim, pārtiks nodrošinājumu, dodot kaut kādus citus hektārus pārtikai, un tas būtu produktīvāk. Šeit ir vesela rinda uh, dažādu metodu metožu, un mums nevajadzētu tagad runāt un demonstrēt par šīm metodas. Mēs gribam, lai mums būtu dažāda lauksaimniecība, lai būtu pastāvīgas eh, šīs te ganības, un arī būtu biodiversitātes un, un ainavas elementi. Mēs esam izvēlējušies veselu rindu obligāto pasākumu. No vienas puses, ar šiem pasākumiem mēs cīnāmies pret klimatu, bioloģisko daudzveidību zudumu, uh, un arī pret uh, augsnes eroziju. No otras puses, mēs negribam, lai būtu kaut kas disproporcionāls. Šie mm, pasākumi ir attiecināmi uz visu Eiropas teritoriju, un tāpēc mm, vajadzētu izvairīties no neliedzvērtīgas, no, no gropļojošas attieksmes pret dažādiem lauksaimniekiem. Un Piemēram, mēs zinām, ka, ka nevar to, ko Somijā, to, teiksim, Spānijā piemērot. Un mēs um, uzskatām, ka gan zemnieki, gan arī eh, vispār, ja tikai iegūs, viss puses iegūs. Tad, tad vēl viens svarīgs aspekts ir lauksaimniecības apziņa Tas arī nepieciešams eh, ilgspējīga attīstībai. Mēs liksim jauns resursus eh, arī inovācijām un pētījumiem. Tātad lauksaimniecība ir balstīta uz zināšanām, un šis, eh, šis koncepts ļauj vai, ražot vairāk ar mazākiem resursiem, kā arī ļauj sas, saskaņot ekonomiskos un vides aspektus, un vēl tas padara ar, arī ilgspējīgāku lauksaimniecības sektoru. Tas arī nozīmē, ka tirgu varētu labāk arī reaģēt un arī attiecīgi ierobežojumi ražošanai varētu būt likvidēti. Un tāpēc es gribētu divkāršot šo summu, kas ir lauksaimniecības zinātnei dota, un tas ir daļa no, no KLP. Tas ne, nebūs tā, ka mēs tikai kaut kādas laboratorijas finansēsim, mēs domāsim par labākām idejām un nepieciešams attīstīt tās tehnoloģijas, kas ir pašas svarīgākās lauksaimniekiem, un tad, tad ir paredzēts arī nodot zināšanas, lai būtu saikne, sarbības saikne starp uh, lauksēmniecības uh, sabiedrību un zinātniekiem. Un tādā veidā iesaistot visus, uh, kas piedalās kā dalībnieki KLP. Tad šie mērķi, šie galvenie mērķi nodrošina arī zaļās lauksaimniecības virzība, un tas mums jādara arī partnerības gaisotnē, inovācijas mm, jātīsta, un tāpēc arī komisija nāk uz klājā ar ziņojumu par inovācijām lauksaimniecības jomā, un tas ir viens no priekšlikumiem, kas arī tiek spriests šodien. Tagad es gribētu runāt par nozars organizāciju, kādā veidā varētu sasaldīt ilgspējīgi pievienoto vērtību. Šeit mums jārunā par instrumentiem, kas nodrošina ilgspējīgu ekoloģiju, jo šeit ir ne tikai inovācijas un pētījumi, bet arī ir, piemēram, ekonomiskie līdzekļi, kas nodrošina šo ilgspēju. Tātad eh, pārtiks ķēdes ietvarā ir pats svarīgākais nodrošināt primāro lauksaimnes produktu ražošanu bet ir jādomā arī par citiem instrumentiem, kas ir arī, varbūt nav tik taustām, bet uh, kur mērķis ir arī atjaunot um, lauksēmnieku pozīciju. Un es uh, gribētu akcentēt arī pievienotās vērtības ražošanu, šeit ir jāstrādā ar visiem lauksaimniekiem, kas visās jomās, kas ir ietvērti pirmajā pielikumā līgumā, vajadzētu viņiem organizēties, tas neko nenozīmē, neko viņiem nemaksā, vienkārši jāadaptē juridiskā bāze lauksaimniecības situācijas realitātei, tomēr tas varētu dot arī daudz ko ražotājiem un nostiprināt viņu pozīciju tirgu. Tad vajadzētu to arī atzīt tirzniecības organizācijas, ražošanas organizācijas, bet to varētu tikai limitēt uz atsevišķiem sektoriem. Mēs piedāvājam, ka šīs eh, asociācijas varētu būt atzītas arī pilnīgi visos sektoros. Nu, pēc eh, zemnieku vēlēšanās. Te ir varētu būt ražotāju organizācijas, kā nu tā, zemnieku organizējas, un varētu būt arī organizēšanās kaut kādās eh, tirznieciskās mm, organizācijas, tad ražotāji vai tirgotāji. Un es arī piedāvāju eh, konkurences noteikumus, tad paskaidrot šos noteikumus. Tas nekas mums netraucē, nekas netraucē ražotāju organizācijām uzlabot plānošanu un pielāgot eh, tirgus vajadzībām, gan kvantitātes, gan kvalitātes ziņā, jo tieši tā rīkos arī visi lielie uzņēmumi šī organizācija arī nodrošinās lielāku ekonomisko ilgspēju kopā ar citiem instrumentiem, ko es piedāvāju, un arī tādējādi zemniekiem būs iespējams rēģēt pret krīzi, eh, pret krīzežām izpausmēm, kas kļūs aizvien spēcīgāks un nopietnāks. Tagad runājot par krīzes pārvaldības instrumentiem, es piedāvāju 3,5 miljārdus eiro krīzes rezervi. To varētu izmantot um, tirgus pasākumiem krīzes gadījumā vai gadījumā, ja tiek zaudēt patērētāju uzticība kopumā runājot. Tad piedāvāja arī klauzulu ārkārtas apstākļiem tā varētu eh, izmantota tikt kaut kādos neparedzētos eh, apstākļos. Eh, piemēram, šajā gadā šādi neparedzēti apstākļi arī ir bijuši, un kāpēc iet tādos gadījumos ir jārīkojas ārkārtas režīmā. Mēs ļoti labi atceramies ekoli šo uzliesmojumu un arī citi sanitārie negadījumi, kas ir notikuši pēdējo desmit gadu laikā. Mums ir jābūt eh, apbruņotiem un sagatavotiem, jārieģē nekavējoties pret krīzēm, nedrīkst to darīt pēc mēneša. Un eh, vai mums ir dažādi šie drošības tīkli vai kas, mums ir nepieciešams iesaistīties un tīri operacionāli reaģēt, kaut vai arī rīkojoties par rezerves kaut kādas organizējot. Uh, Mēs nedrīkstam gaidīt, nedrīkstam gaidīt, kamēr eh, krīze padziļinās un sagrauj varbūt attiecīgo lauksaimniecības sektoru. Mums ir jābūt reaktīvam un efektīvam. Un eh, tas ir pats galvenais instruments, ar kuru palīdzību mēs varam vadīt uh, krīzi, un mums, vēl mums ir, jā, ir līdzeklis, kā cīnīties pret uh, svārstībām. Un tāpēc ir nepieciešams arī organizēt apdrošināšanas sistēmas, fondus, un komisija arī šāds apdrošināšanas fondus uh, arī atbalstīs tālāk par teritoriālo dimensiju. Šeit mums ir jādara tā, lai lauksaimniecība ir konkurenta visās teritorijās. Un visbeidzot, um, mēs gribētu izvairīties no teritoriālās fragmentācijas. No vienas puses ir zonas, kas ir ļoti konkrētspējīgas, un nedrīkstētu arī apdraudēt ekosistēmu ilgspēju citās zonās. Uh, Eh, piemēram, tādās, kur draud pārtuksnešošanās. Eh, KLP ir jāturpina attīstīties bez šķēršļiem, tai jāsaglabā ir konkurētspēja, un šeit arī programmas 2020. gadam spēlēs ļoti nozīmīgu lomu. Mums ir vajadzīga arī efektīvāka pārvaldība, kas ir centrēta uz minētajiem mērķiem. Komisija piedāvās dalību valstīm arī virzīties uz jaunu pārvaldības sistēmu, kas ir balstīta uz partnerības kontraktiem starp komisiju dalību valstīm, ieskaitot struktūrālus fondus un uh, lauka attīstības fondus. Šis, šī pieeja vai partnerības kontrakta pieeja iekļaus uh, cits starpā arī uh, nacionālu koordināciju un kopā ar komisiju mēs, um, mēs meklēsim kritērijas, kurus respektēs dalību valstis, pirms viņu programmas tiek apstiprināts komisijā. Tādā veidā mēs varēsim arī veicināt šo programmu īstenošanu. Ir svarīgi šeit precizēt, ka šie kopējie noteikumi, kas mums būs lauka attīstībai un struktūra fondu attīstībai, vai īstenošana, e, tiem mm, attieksies tikai uz principiem, tādi, kas ir vispārīgi, kas ir saistīti ar strateģisko koordināciju. Mēs ņēmam vērā noteikti arī KLP specifiku, kā arī saiknes starp diviem pīlāriem, kas skaidri ir, mm, tiks ierakstīti horizontālajā re, e, regulējumā, par kur es runāju šodien. Uh, Es esmu gatavs strādāt kopā ar dalību valstīm ļoti cieši sagatavošanas fāzē, lai samazinātu problēmas, kas būs, lai mēs arī ierobežotu nesaprašanos un arī, lai samazinātu nepieciešamību koriģēt programmas izstrādes gaitā. Mēs gribam skaidri stratēģijas izstrādāt, lai tās būtu skaidri saprotams, saskanīgas eh, pirms programmu pieņemšanas, lai mēs varētu uh, panākt to, ka lauksaimniecība visos līmeņos, globāli, lokāli ir konkurētspējīga. Mēs gribam, lai būtu konsekvences starp struktūra fondiem un lauka attīstības fondiem. Tas ir tas, ko jūs gribējāt arī panākt, un tas ir tas, ko mēs gribējām arī mm, sasniegt. Tad mēs gribam partnerības kontraktus, un mēs arī gribam veidošā saiknes ar pirmo, otro pilāru, jo viss, visas regulas, kas saistīts ar lauku attīstību, tas viss ir jāharmonizē ar to, kas ir pirmajā pilārā, runājot par lauku attīstības programmām dalību valstīm. Tagad būs iespēja uh, strādāt elastīgi, varēs dalībās pašas rakstīt savu stratēģijas, lai panāktu pilnu lokālo mm, potenciālu. Un arī dalību valstīm būs iespēja īstenot veselu rindu pasākums, kā piemēram līderu programmu, kā arī vides mērķis, agro vides mērķis. Un tāpēc mums ir nepieciešams modernizēt lauku pasauli, izmantot uh, publiskās privātās investīcijas, lai stimulētu uh, E, šo mm, lauksaimniecību, lai tā būtu dinamiska, inovējoša, arī ļaut tām teritorijām darboties ne lauksaimniecības ražošanas jomā. Tātad lauksaimniecības produktu ražošana nodarīja ne lauksaimniecības produktu. E, dalību valstīm būs iespēja arī adaptēt savas apakšprogrammas, tas viss, lai stiprinātu lauksēmniecību un arī palīdzētu to modernizēt tur, kur tas ir nepieciešams. Tas nozīmē, ka dalība valstīm būs iespēja strādāt ar individuālām finanšu aploksnēm, specifiskiem reģioniem, tur, kur būs nepieciešama īpaša restruktūrēšana. E, jauni pasākumi būs Eh, tādi, kas stimulēs konkurētspēju, izaugsmi laukrajonos, un tad būs sešas prioritātes, kuras mēs esam fiksējuši mūsu jaunajām KLP. Vispirms vajadzēs eh, jānodrošina inovācija, tad konkurētspēja, eh, tad ir nepieciešams strādāt ar risku vadību, tad ir jāsaglabā ekosistēmas, tad ir jāveicina arī efektīvu resursu izmantošanu un ir jāvirza sociālā iekļaušana Un šajā kopējā ietverā ir 20 pasākumi. Un tie ir šādi. Tātad e, e, ir lauksaimniecības. E, lauksaimniecības zināšanas Te mēs domājam konsultēšanas pasākumus, arī dažādas palīdzības kā konsultāciju formā šeit sadarbības starp lauksaimniekiem un zinātniekiem. Tad mēs domājam vēl papildus pasākumus. Uh, kas ir eh, vērsti uz lauksaimniecības eh, ražošanas kvalitātes nodrošināšanu. Mēs varēsim eh, izsniegt 3000 eiro uz vienu saimniecību par jebkuru pasākumu, kas ir mērķēts uz kvalitātes uzlabošanu un kas novadīs pie papildus certifikācijas produktiem. Uh, Un nu, tad šeit eh, mums būs īpaši pasākumi, kas ir būs domāt tādiem zemniekiem, kas grib uzlabot savus ražošanas, savus produkcijas kvalitāti. Un vēl mēs arī strateģiski atbalstīsim investīcijas. Šeit būs eh, pasākumi, kas būs efektīvi, tie veicinās investīcijas. Tas būs fiziskajos ieguldījumos šāds investīcijas, un tas dos arī dalībvalstīm iespēju sniegt intensīvāku palīdzību ar mēķi palīdzēt jauniem um, lauksēmniekiem investēt. Te būs arī mērķis veicināt investīcijas atpalikušajos rajonos. Tālāk um, mums ir skaidrs atbalsts arī lauksaimniecībai, kas ir organizēta un kas um, tirgo savus produktus labāk. Un tāpēc mēs domājam par tādu uh, mehānismu, kur būs ražošana tāju grupas, kas būs atvērts visām dalību valstīm, vecām jauniem. E, šie pasākumi līdz šim ir bijis pieņemti tikai atsevišķām dalību valstīm. Bet e, tagad šo ražotāju grupējumu veidošanu tātad ir jauna. Un vēl ir, mēs, at, mēs atbalstīsim tādas kolektīvās iniciatīvas, e, tādas, kas ražo kooperatīvus, ražotāju grupas, kas strādā ar mēģi, lai radītu jaunus produktus Un arī mēs gribam atbalstīt mazos zemniekus, kas strādā atkal grupās kopā ar citiem maziem, kas apvienojas kopā, veido lielāku grupējumu. Un eh, tad eh, tur, kur nav šāda kooperatīva kustība, tad eh, mēs arī dosim tādu starta kapitālu, lai veidot šādas grupas. Un mēs gribam, lai lauksaimniecība kļūtu par nodarbinātības avotu, lai būtu arī uzņēmējdarbības gars veicināt līdz ar to. Uh, zemnieku kopienās. Eh, te ir eh, mūsu programma, ko mēs saucam mm, Farm and Business attīstība. Un šeit mēs gribam dot atbalstu arī zem, zemnieku saimniecību diversifikācija un attiecīgi varēs pat izmantot šādu atbalstu līdz 70 tūkstošiem eiro. Un tad vēl ir vēl viens pasākums. Tā ir vienkāršošana, KLP vienkāršošana. Šeit arī dažādi instrumenti. Uh, Un mēs e, esam centušies e, panākt šo vienkāršošanu ar tiešiem maksājumiem. Mēs esam e, centušies nāk klajā ar vienkāršu administrēšanas metodi, kas būtu vienkārši saprotama zemniekiem, ir īpaši mazie zemnieki, lai saprastu šo administrēšanas pieeju. Un mēs domājam arī par pastāvīgo atbalstu no 500 līdz 1000 eiro uz vienu saimniecību gadā. Un šāds šis atbalsts nebūs domāts tā, lai mazā, mazā saimniecība zaudētu stimulu restruktūrizēties. Bet um, tajā pat laikā ir arī tādi zemnieki, kas pārtrauc lauksaimniecības ražošanu, tad viņi saņems tādu iedrošinājumu sākt jaunu e, aktivitāti, un viņi saņems tādu atbalstu no otrā pilāra finansējumu, ja viņi vēlēsies savu ražošanas profilu mainīt no lauksaimniecības uz kaut ko citu. Uh, Ko mēs gribam? Mēs gribam, lai būtu vienkārši maksājumi pirmajā pilārā zemniekiem kopā ar citiem pasākumiem, kas būtu ar mērķi veicināt, restruktūrizēt savu darbību. Eh, šeit mēs gribam arī vērst savu uzmanību uz mazajiem uzņēmiem, tomēr mēs negribam eh, saglabāt tādu situāciju, ka zemnieki paliek uz savas zemes, turpina kaut ko ražot lauksaimniecības tikai tāpēc, ka viņiem ir iespēja palikt uz savas zemes ja nav vairs lauksaimniecības ražošanas, tad vajadzētu atrast iespēju otrajā pīlārā sniegt atbalstu, lai šis zemnieks uzsāktu kaut kādas citas aktivitātes. Un ko mēs gribam šeit panākt? Mēs gribam racionāli, viegli organizēt maksājumu sistēmu. Mēs negribam, lai būtu kaut kāds papildus kontrols, administratīvas pirms maksājuma izsniegšanas. Mēs gribam vienkāršot sistēmu Mēs negribam, lai būtu pārbaužu tālākā izplatīšana, lai būtu pārāk daudz tie auditi. Un tāpat laikā mēs gribam, eh, lai tiktu publiskā nauda tomēr kontrolēta. Eh, un šeit mēs gribētu koncentrēties uz eh, tām valsts valstīm, mēs gribam atbalstīt tās valsts, kur kļūda ir bijusi mazāk par 2%, mēs gribam kaut kādā veidā prēmēt. Ja kļūda tēriņos ir bijusi mazāk par 2%, mēs mēģināsim atrast veidu, kā kompensēt, kā prēmēt šādas valsts. Un tad vēl ir arī attiecīgi nosacījumi, kas ir saistīti ar atbalstu summām, saistībā ar ienākumu. Mēs gribam arī runāt par vides mērķiem. Uh, Un tad arī labas lauksaimnieciskās prakses noteikumi vai gaļas noteikumi, e, tie tiks samazināti no 15 uz 8. Un vēl būs arī 5 statūta vadības noteikumi. Un agrāk ir bijuši 18. Tātad šīs prasības ir mazāk samazināts. Un šādas reformas ļaus lielāku skaidrību ienest, un tā kā mēs gribam tiekties uz zaļo lauksaimniecību, tad mēs ir arī tādi mērķi, kā uzlabot apkārtējo vidi, dažādi tātad lauksaimnieciskie elementi, kā meži nožogojumi. Mēs gribam arī atbalstīt diversitāti un dinamisku vietējo zemes apstrādi vai lauksaimniecisko darbību. Mēs gribētu saglabāt arī kultūras un tā tālāk. Arī mūsu vēsturisko mantojumu un šobrīd e, vaļā ļoti svarīga fāze par diskusijām par komisijas priekšlikumu. Kā jau es teicu, Eiropas parlaments e, pirmo reizi tik daudz ir iesaistīts šajā lietā, strādājot kopā ar, ar padomu. Un um, šodien šis likumdošanas priekšlikums ir jūsu, uz jūsu galda, un mēs gribētu pateikt, ka mēs gribam strādāt ar jums kopā ļoti intensīvi, mēs gribam eh, gatavoties lēmumu procesam kopā ar un priekšpadoms. Eh, es būšu vienmēr jums tuvu, un tagad es esmu gatavs vēlreiz jums apgalvot ka mēs gribam, lai komisijas priekšlikums, ko mēs izstrādīsim kopā, tad tam ir jābūt efektīvam ar mērķi nodrošināt lauksaimniecības konkurētspēju ilgtermiņā. Paldies! Liels paldies! Paldies komisāru kungam! Paldies par jūsu interesanto izklāstu! Es jau tūlīt gribu pateikt, eh, ka, lai nodrošinātu sadarbības pieju un nodrošinātu to, ka padome arī, ka mēs ar viņiem varam vienoties, lai palīdzētu veicināt šo reformu, Es, es zinu, ka šeit ir pārstāvēts ļoti daudz asociāciju šodien zālē. Es sākumā viss nepieminēju. Es gribu visus sveikt. Mums ir, diemžēl, ļoti maz laika. Vispirms, tātad pirms savas preses konferences viņš ir ieradies šeit, mums ir jāievēro laika grafiks, jo 12.30 komisārs dosies prom. Bet mums jau ir ieplānots vēl viens datums, lai turpinātu šīs diskusijas. Tātad mēs ļoti cieši sadarbosimies ar komisāru, lai visiem būtu iespēja iesaistīties diskusijās, bet tagad sāksim ar koordinātoriem un referentiem. Pēc pirmajiem desmit runātājiem es došu vārdu atkal komisāram, lai atbildētu. Centīsimies ievērot laiku. Abet des, desikungs lūdzu. Dank, Herr Vorsitzender. Sehr... Liels paldies, priekšsēdētāji, komisāri. Kolēģi, Tautas partijas vārdā es gribētu sveikt jūs, komisāri Čolis, parlamentā un pateikties jums par jūsu izklo, izklāstu par likumdošanas priekšlikumiem. Konkrēti gribu pateikties par to, ka ieradāties vispirms parlamentā. Miljoniem lauksaimnieku Eiropā ļoti cieši seko tam, ko jūs un komisija dara saistībā ar KLP nākotni Eiropā. Lauksaimniecības komitejā mēs eh, ar prieku gaidām jauno, ja, turpmākās diskusijas. Eiroparlaments ir eh, līdz ar Lisabonas līgumu kļuvis eh, spējīgs tagad izmantot savas pilnvaras. Komisārs droši vien piekristu, ka mūsu komitejā uh, mēs varam nospriest to, ka mēs varēsim pieņemt lēmumus tikai tad, kad būs um, izspriest um, šī reforma tiks apspriest no visām pusēm. Kad lēmumi būs pieņemti, tad mums būs pietiekoši daudz laika, lai izdomātu, kā virzīties uz priekšu KLP man ir tik maz laika, bet et, jūs runājat par 30% zaļumošanas pasākumiem un par, jūs vēl runājat par mazām lauksaimniecībām, lauksaimniecībām. Es domāju, ka mēs nerunājam par, mēs nesaliekam pareizā kārtībā pēc svarīguma šos pasākumus. Mums ir jāveicina konkurence, bet eh, mēs centīsimies mēs izspriest, kāds ir labākais reformu ceļš. Mums ir mērķi šeit piedāvāti Un jāņem vērā nevien uh, lauksaimniecības dažādība, mums ir elastība, mums ir uh, tas, ka jādomā par ekoloģiju, valstīs ir atšķirīgi geogrāfiskie apstākļi. Mē, pieņemsim, Somiju un zien, Dienvidu valstis atšķirības starp tām ir milzīgas. Mūsu grupā mēs uzskatām, ka mēs nekādā ziņā nedrīkstam uh, panākt lielāku birokrātiju Šeit mēs sadzirdām pozitīvus signālus, bet izskatās, ka būs vēl lielāka birokrātija. Mums ir jāraugās, lai mēs nezaudētu uh, kultivējamo zemi. Šo za zaļumošanas pasākumi varbūt nevienmēr būs praktiski izpildāmi un diez vai tie nāks par labu videi. Mēs negribam, lai lauksaimnieku ciestu. Uh, Nevajag sodīt cilvēkus, kas jau ir daudz strādājuši lauksaimniecībā, un mums, mums vajag tādas sistēmas, ka mums nevajag sistēmas, kas eh, novestu pie sankcijām, jo tas eh, novestu pie lielākas birokrātijas, bet no pozitīvā viedokļa. Labi, ka mēs aicinām lielākas inovācijas ieviest lauksaim, eh, lauksaimniecībā. Jūs runājat par to, ka lielu lomu spēlē šeit uh, lielie izaicinājumi. Otrajā pīlārā mums vajag lielu elastību. Es jums piekrītu, ka dažas struktūras ir novecojušas. Tāpēc mums jāatbalsta uh, vispirms lauksaimnieki, lai viņi radītu papildu vērtību. Komisāri, es ceru, ka turpmākajās sarunās, kā jūs jau teicāt, mēs ceram ar, uz ciešu sadarbību ar jums un uz labiem risinājumiem. Šis parlaments noteikti uzstās uz to, lai mēs spētu stāties uh, pretī izaicinājumiem. Un tas nozīmē, ka mēs varam darīt labu mūsu lauksaimniekiem Eiropā pārtikas drošību 500 miljoniem Eiropā, to mēs arī gribam garantēt nākotnē, un Eiropa noteikti dos savu artavu šajā ceļā. Ja mums jārod pamatoti risinājumi, tad tas arī būtu mūsu ceļš, un es ceru, ka turmākajos mēnešanos mēs panāksim mērķus, balstoties uz auglīgu sadarbības novēlījums veiksmi šajā darbā es runāju lauksaimnieku vārdā. Mums ir pamatīgs diskusija pamats, mēs noteikti iesniegsim grozījumus par grozījumiem. Paldies. Paldies, saka priekšādātājs. Un tagad koordinatoriem un referentiem tagad došu vārdu. Paldies, priekšādātāji, komisāri, dāmas un kungi. Vispirms, es gribētu sveikt to, ka, šo, apsveikt jūs ar to, ka jūs esat ieradies parlamentā un izstāstījis jūs jaunos priekšlikums par KLP. Un tas nozīmē, ka mums ir izveidošās labas attiecības. KLP noteikti ir liels izaicinājums Eiropas Savienībai. Lēmumu, ko mēs pieņemsim, par KLP ir ārkārtīgi svarīga un Eiropas parlamentam noteikti ir jāpiedalās šajā procesā saskaņā ar līg eh, Lisabonas līgumu. Mums ir jārunā par spēcīgāku Eiropu, mums ir solidāri jāsadarbojas un godīgi jāsadarbojas. Uh, Kā sociālistu koordinators es gribu teikt, ka Eiropas Savienība šajā jomā jau ir pieņēmusi lēmumus, un es aicinu jūs strādāt elastīgi. Un mēs noteikti arī būsim elastīgi no savas puses. Es domāju, ka visas grupas parlamentā tā darīs, lai varētu panākt vienošanos ar komisiju un padomu, lai panāktu rezultātu. Eiropas parlamentā un sociālista grupā konkrēti mēs apzināmies šos te pienākumus, kas mums ir uzliek, attiecīgi, kas mums uzlikt attiecībā uz KLP, un mēs esam apņēmušies centīgi strādāt kompromisa garā. Mēs centīsimies panākt garīgi, galīgo mērķi, tātad palīdzēt lauksaimniekiem, bet arī aizsargāt nodokļu maksātājus un patērētājus. Uh, Jūs izskaidrojat galvenos aspektus jaunajā reformā. Es domāju, ka jūs izteicāt vairākus labus priekšlikumus par vispārējo struktūru un par mēķiem, ko jūs gribat panākt. Bet man ir dažas iebildes par to, kā to varēs ieviest. Un, kad mēs skatīsimies likumdošanu, tas būs ļoti svarīgi. Mēs detalizēti skatīsimies jūsu priekšlikumus, un es, pie, es nepiekrītu pamata domai to, ka budžets lauksaimniecībai, ko jūs piedāvājat, par budžetu man ir iebildes. Jūsu nostāja nesaskana ar Eiropas parlamenta nostāju. Mums jau parlamentā lielais vairākums eh, atbalsta eh, adekvātu budžetu KLP. KLP nevar sasniegt mērķus, ja nav budžeta piemērota. Uh, pēc 2014. gada vairums dalību valstu uzsāks jaunas pasākums. Es domāju, ka pēc šī datuma mums vajag lielāku solidaritāti iz, iz, eh, uzsākt. Kas attiec uz budžetu, tad, eh, diemžēl, jūsu piedāvājumi ir pārāk eh, kautrīgi un tie mūs neapmierina tiešie maksājumi Es domāju, ka šeit ir jādala kompetence starp dalībvalstīm un Eiropas Savienību. Nedomāju, ka jūsu priekšlikumi atbilst tam, ko mēs sagaidām. Maksājumi, kā tie tiek piedāvāti, ir zemāki par esošajiem uh, vidējiem maksājumiem lauksaimniekiem, kas ir pašlaik uh, Daudzi lauksaimnieki saņems tikai vienu pusi no maksājumiem, e, no esošajiem maksājumiem, un tas nav pieņemami. Zaļumošana ir vēl viena, e, viena liela problēma. Mēs sociālisti piekrītam, e, ka jāievēro vides apsvērumi, bet, un tas, ka jūs gribat nodrošināt, ka lauksaimniecības produkti kļūst par publiskām precēm. Uh, šās, eh, par šīm precēm vajag eh, pie, adekvāti maksāt un kompensēt. Un šeit vajag izdarīt aprēķinus jomās, kurās paredzēti maksājumi, un mums jānodrošina pēc iespējas mazāka birokrātija, lai lauksaimniekiem būtu viegli pieejami šie maksājumi, vismaz tie maksājumi, uz kuriem viņiem ir tiesības un jūs vēl varētu pastrādāt pie vienkāršošanas un birokrātijas samazināšanas lauksaimniekiem. Visumā priekšlikumā, ko jūs izklās, izklāstījāt, ir labāki nekā, kā, nekā tas, ko mēs bijām saklausījušies gaiteņos pēdējās dienās. Lauksaimnieki saņems E, efektīvu finansu palīdzību, tad e, mums ir jānodrošina tas, ka tikai tie, kam ir tiesības uz palīdzību, lai tikai tie to saņemtu. Un pieņemsim, Anglijas karaliene arī ir viena no KLP palīdzības saņēmējiem. Uh, un, bet faktiski viņi neražo nekādu lauksaimniecības produkciju uz savām zemēm. Mums jāskatās e, šī te, mm, kam mēs piešķiram šīs tiesības otrajā pīlārā. Bez tām tiešie maksājumi jābūt, tiem jābūt efektīviem, bet tie, kas nerožo lauksaimniecības produkts, tiem nevajadzētu saņemt palīdzību. Uh, Ja nu vienīgi viņi organizē kaut kādas alternatīvas aktivitātes, mēs negribam, lai mūsu lauksaimniecības zeme kļūst par tūkstnesi. Kas attiecas uz tirgiem, jūs jau pareizi teicāt, ka mm, cenas pārtikas tirgos pasaulē tagad ir ārkārtīgi svārstīgas. Un jūsu priekšlikumi, lai risinātu šo situāciju, ir ļoti kautrīgi un tie ir jāpadara daudz spēcīgāki. Es domāju, ka vajadzīgs būs ļoti pamatīgas pārunas. Es negribu aizņemt pārāk daudz laika, bet, kā es teicu, Mums prieks, ka jūs ieradāties pie mums, lai stāstītu par jauno KLP reformu, tomēr, ka ir vairākas jomas, kurās jūsu priekšlikumi nav piemēroti, un tāpēc mēs gaidām turpmākās diskusijas, lai uzlabotu jūsu priekšlikumus. Mums ir bažas, ka jaunie lauksaimnieki mums liekas, ka viņiem vajag lielāku palīdzību, kad viņi uzsāk lauksaimniecisko darbību. Un mūs interesē arī jūsu ideja par partnerībām starp zinātniekiem un lauksaimniekiem, bet šie ir jautājumi, kuri vēl ir jāapspriež un jāizstrādā tālāk. Un visbeidzot, komisār kungs, mēs visi zinām, ka mūs gaida liels darbs. Būs ļoti stimulēši un interesants šis darbs, manuprāt. Mēs eh, noteikti sadarbosimies eh, ar jums, ar padomi, lai mēs varētu palīdzēt pilsoņiem Eiropā. Paldies, priekšsēdētājs. Paldies. Tāla, Džordžs Lains. Uh, <clears throat> paldies, priekšsēdētāji, komisāri, kolēģi. Es runāšu īsi, zinu, ka daudzi kolēģi grib runāt, tāpēc es izteikšos īsi. Šī te pakotne, skatoties pirmajā brīdī ir labs kaut kas un kaut kas slikts šajā mm, visā pakotnē. Es gribu sākt ar labāko. Es tiešām novērtoju to, ka e, labāki mērķi tika izstrādāti attiecībā uz maksājumiem. E, man patīk tās, ka e, mēs vairāk domāsim par šiem tiešiem maksājumu lauksaimniekiem. Man patīk tas, ka mēs palīdzēsim jaunajiem lauksaimniekiem. Uh, Man patīk arī lielāka elastība mērķe maksājumiem. Man prieks par to, ka jūs esat vienkāršojuši KLP, bet es domāju, ka e, mēs tikai pēc tam redzēsim, vai tā tiešām būs. Un es ceru, ka jums ir taisnība, ka šī sistēma būs vienkāršota. Arī taisnīgāka maksājuma sistēma dalību valstīm tas būtu atbalstām, bet daudzi šajā zālē noteikti ir vīlušies, ka tik maz solītas ir spērts un citi noteikti mudinās jūs iet tālāk. Centrālais jautājums, par kuru mēs daudz un pamatīgi esam runājuši šajā komitejā ar jums kopā arī vairākas reizes par izaicinājumiem E, kas saistīta ar enerģētikas zemes e, trūkumu un klimata pārmaiņas. Šī te pakotne, kas e, kurā es cerēju, ka būs īsti stimuli, kas veicinās jaunu lauksaimniecības modeli, kas ir ilgtspējīgāks, konkurētspējīgāks. Diemžēl šeit, man jāsaka, ka šeit mūsu cerības vispār nav attaisnotas zaļumošanas e, pasākumi un pastāvīgās ganības, tas ir tikai tāda runāšana vienkārši par 7% rezervi, es domāju, ka tur ir liela bīstamība, jo tad mūsu lauksaimniecība kļūst nevis vairāk konkurētspējīga, bet mazāk konkurētspējīga. Un šī te pot, politiskā diskusija par drošību, enerģisko drošību, par šo te 7% rezervi, es domāju, ka tam vispār nav nekādas jēgas pašlaik. Varbūt jūs varēsiet eh, izskaidrot, kāda tur bija argumentācija par politisko mm, eh, pusi, eh, kas notiek pēdējos desmit gados, varbūt tā nav griešanās pilnīgi pretējā virzienā, bet tomēr mēs novirzāmies tagad un varam nonākt pilnīgā strupceļā. Jūs runājāt par sārunām, kas mums būs priekšā un kuras būs grūtas, un es ceru, es ceru, ka mēs spēsim sadarboties ar jums, lai reforma tiktu mm, izveidot tādu, kā, mm, tādu kas mums varēs līdzēt. Paldies. Džims Nikolsons, lūdzu. Uh, thank you very much. Lielas paldies. Priekšēdētāji komisāri, jūs esat ļoti laipni aicināts Ļoti grūti tik īsā laikā e, noreaģēt, e, bet e, mēs varam dot tādu sākotnējo reakciju par to, ko mēs domājam. Un, un, jo mēs tagad kādu laiku neesam varbūt izteikušies, priekš šajā komitejā esmu bijis priekšēdētājs, uh, Mums ir vis, visādas uh, reformas piedzīvotas. Man jāsaka, ka šīs reformas sarežģīja, radīja lielāku birokrātiju, un tā tas būs arī šajā gadījumā. Lauksaimniekiem tas būs gatavais murgs. Mums ir jādarbojas kopā, lai uzlabotu situāciju. Un es ceru, ka jūs re, noreģēsim, e, noreģēsiet, mēs spēsim sadarboties, jo ja šis priekšlikums tiks pieņēmis tāds, kā tas ir, tad mēs sagrausim pārtikas drošības e, sistēmu. Un Kapalas Santosa kungam gribu teikt, ja jūs skatāties uz Anglijas karalieni, eh, faktiski uz viņas zemi strādā ļoti, ļoti daudz cilvēku, tā kā tas bija varbūt piezīme nevietā. I, I, as I can see, as the interpretation goes around. Oh, es redzu, cik ātri iedarbojas tulkošana, cik ātri jūs sadzirdat, ko es saku. Eh, mana nostāja bijusi, ta, ir nemainīga. Un es par to cīnīšos. Šie zaļumošanas pasākumi otrajā pīlārā ir pietiekoši. E, pāriet uz pirmo pīlāru, tas tikai visu sarežģīs. Un tad būs vēl grūtāk ievies šo reformu uz vietas, un par to arī mēs runājam. Šie priekšlikumi ir jāievieš lauksaimniekiem 27 dalību valstīs. Uh, Un ja, ja mums nav ieviešanas politikas, tad tur tā reforma vienkārši nedarbosies. Un es uzskatu, ka mēs ejam atpakaļ. Šis te 7% rezerve. Mēs maksājam lielu uh, naudu, bet tagad mēs ejam atpakaļ. Un jūs, protams, zināt par mūsu parādiem. Uh, Paskatieties, kas notika ar cukura nozari. Jūs iznīcinājāt e, šie te e, fermeri, vienkārši palika bez darba un paskatieties, kāda ir situācija. Vai mēs neesam neko iemācījušies no dalību valstīm? Lūd, centīsimies kaut ko mācīties nākotnē. Uh, Man patīk jūsu atbalsta pasākumi dažās jomās un arī ātrāk reakcija uz krīzi, jo, un to es e, augstu novērtēju. Es gribētu zināt, ko šie pasākumi reāli nozīmēs dalībvalstīs, jo dalā, atšķirīgās dalībvalstīs interpretācija atšķiras. Uh, kas attiecas uz KLP, es būšu vispirms pret šo reformu, jo jaunās dalība valstīs tā būs gatavā katastrofa. Tāpat kā tas ir bijis citos reģionos, mums jāatrod risinājums, kas nekaitē lauksaimniecībai un ļauj lauksaimniekiem strādāt. Vēl mm, gribu runāt par mazu re, savu reģionu. Ja mēs uzliksim ierobežojumus lauksaimniekiem un palielināsim administrēšanas, nezinu, kas tur būs labs. Ja mēs gribam uzlikt vienu risinājumu, kas it kā derētu visiem, bet cilvēki atšķiras, uh, Un es, eh, protams, sadarbošos ar jums. Mums būs milzīgs darbs priekšā ar lieliem izaicinājumiem, un es ceru, ka mēs varēsim eh, nākt klajā ar idejām, kas varēs palīdzēt, bet, bet noteikti mēs varēsim virzīties uz priekšu. Paldies! Jā, komisār, haben... Jā, komisār. Jūs esat atvēruši durvis un esat spēri soli pareizajā virzienā, ja runājam par KLP reformu, bet ar to nebūtu nepietiek. Ja mēs runājam par ilgtspējīgu, par zaļumošanu lauksaimniecības politikā, tad mums ir kritiski jāapskata šie pasākumi. Vispirms jūsu zaļumošanas programma. Jūs runājat par 70% eh, kultūra augu eh, rotācijai, par 7% eh, zemi. Bet daudzi elementi, kas saņem atbalstu jau pašlaik, un lauksaimniekiem ar to jau pietiek. Šī te zaļā zeme, to mēs atbalstām. Bet Es nezinu, vai 2014. gadā mēs varam uzskatīt, kad būs sākuma datums, skatīsim. Es, eh, es saprotu, ka jūs esat iesnieguši dokumentu parlamentam, bet kāpēc mēs nerunājam par šo kultūru rotāciju vairāk? Uh, Jūs runājat par griestiem, jeb ierobežojumiem, bet tas ietekmēs tikai ļoti nelielu zonu Eiropā, un tas neietekmēs lielāko daļu lauksaimnieku. Mums jāskatās uz to, ko eh, vairums domā Eiropā un parlamentā, kādi ir ierobežojumi Eiropā. Ja mēs runājam par sadalījumu lauksaimniecībā starp dalību valstīm, daudzas, eh, daudzās dalību valstīs šis pārdalījums mm, cilvēkus neapmierinās. Un uzsāksies milzīgas diskusijas. Jūs runājat par konkurētspējīgu lauksaimnie, lauksaimniecību un to, ka vajag ražot vairāk. Uh, 30% no pārtikas, ko cilvēki nopērk, beig, beigās tiek izmest laukā atkritumos. Vai, vai šie pasākumi tiešām būtu jāvērš uz to, lai mēs ražotu vairāk? Varbūt mums vajag labāku konkurētspēju globālā kontekstā un arī starp Eiropas valstīm jāskatās, uz kurieni mēs gribam iet, vai mēs gribam intensificēt uh, lauksaimniecību, vai lai lauksaimniecība būtu ilgspējīga. Mums jāstrādā kopā, mums jāskatās, kādi būtu tirgus, eh, pasākumi būtu jāpieņem. Vai mums ir vairāk jābalstās uz tirgus pasākumiem? Un es jau teicu, ka tas nav pareizais ceļš. Uh, Mēs piedāvājam Eiropas naudu apdrošinātājiem, lai palīdzētu lauksaimniekiem, lai tiktu galā ar riskiem. Nu, es nezinu. Es nezinu, mums ir jāmeklē varbūt jauna pieeja visām šīm problēmām. Otrais pīlārs. Jā, tas ir viens no galvenajiem jautājumiem zaļajiem. Bijis tā ir vienmēr. Um, ja mums nebūs skaidras struktūras, prioritārās programmas, šie te zaļie visi pasākumi, tie mūs visi interesē. Dalība valstis būs spiestas iztērēt naudu uz apzaļumošanas pasākumiem. Mums ir jāskatās nevien konkurētspēja, bet arī citi pasākumi. Un vēl es gribu piebilst, daudzi kolēģi jau to teica, uh, Mēs runājam par uh, lauksaimniekiem, bet ir jāsaprot, ka lauksaimniecības politika ir ārkārtīgi nozīmīga vides aspektos un ilgtspējības aspektos. Arī patērētāji būtu jāiesaista šajā diskusijā. Mums ir jāsāk domāt par KLP, kas ir attaisnojama nodokļu maksātājiem. Un tad mēs varam cerēt, ka iedzīvotāji šo reformu pieņems. Daudz izsaka kritiku dalību valstīs par šo mm, politiku e, un to, ka tiek bloķētas pārmaiņas. Mums ir jāpārdomā nopietnas reformas, Un mums ir jāizdara varbūt arī sāpīgas uh, reformas. Parlaments arī padarīs savu darbu. Paldies, Mārtiņa Fantāna un pēc tam Rūbika kungs. E paldies, es eh, izteikšos ļoti īsi. Un es gribētu arī specifiski uzdot jautājumus komisāram. Liels paldies par to, ka jūs esat šeit. Mēs gribējām uzdot dažus jautājumus jums. Piemēram, mūs interesē. Ir dalībvalsts, kas ir sadalīts par reģioniem. Vai tur būs kaut kāds atbalsts? Kas notiks ar dalībvalstīm, kur ir dažādi reģioni, labāki un sliktāki, atpalikušāki un attīstītāki? Un kā ir ar šo saistīto atbalstu? vai, piemēram, tabakai pienam, risiem joprojām būs tas, ko mēs saucam par saistīto atbalstu. Mēs zinām, ka šeit ir jāatrisina vēl jautājumi. Un tad mēs gribētu vēl zināt par kvalitāti kaut ko. Mēs gribam tirgot augstas kvalitātes produktus, mēs gribam rādīt, kā tiek tie ražoti Kādas eh, atbalsta politikas būs augstas kvalitātes produktiem? Un vēl, komisāra kungs, es atkārtoju šo lietu daudzkārtēji. Jūs runājāt par konkurētspēju Eiropas Savienības ietvaros. Un tas ir ļoti pareizi, bet no otras puses, ja mēs nerisinām to, kas notiek ārpus Eiropas Savienība, piemēram, kas notiek importa jomā, Diemžēl mēs tā rīkojamies tīri bieži. Tad, attiecīgi, tas ietekmē negodīgi arī konkurenci ar mūsu produktiem. E, tāpēc ir ļoti grūti nodrošināt gan produktivitāti, gan ilgspējīgu tirdzniecību. Un, piemēram, komisija noslēdz līgums ar Maroku, tas, e, piemēram, Spāņu fermeriem ir tāds apšaubāms e, lietderīguma moments. Paldies! Tālāk Rubikungs. Paldies, priekšsēdētāji. Es sākušu ar to, ka vēlos izteikt gandarījumu par iespēju kārtai reizi ar jums, Čalas kungs, tikties un spriest par šiem jautājumiem. Tā tiešām ir laba zīme, ko kolēģi jau šeit atzīmēja. Grupas vārdā es varu teikt, ka mūs uztrauc vesela virkni jautājumu, bet nu visvairāk uztrauc sociālā nevienlīdzība, kas diemžēl ir iestrādāta arī šajā nākotnes programmā. Un otrs jautājums, tas ir tomēr acīm redzot vairosies birokratiskais sloks uz zemniekiem, lai pierādītu, ka viņam kaut kas pienākas vai no kaut kā atteiktos. Bet runāt es gribu arī Latvijas vārdā. Šodien šeit pie parlamenta notiek Latvijas, Lietuvas un Igaunijas zemnieku pikets. Viņi gan tūli parlamentam nepielaida, viņš stāv Luksemburga laukumā, Nu, daudz bija aizgājuši, es arī aizgāju pie viņiem aprunāties, ko viņi lūdz un ko viņi prasa. Viņi prasa, lai mēs šeit visi parlamentārieši vārdus pārvērstu darbos. Vārdos viss ir pareizi. Mēs cīnāmies par to, lai būtu vienlīdzīgas konkurences iespējas, cīnāmies par to, lai zemnieks būtu sociāli aizsargāts, bet, kad darbos paskatāmies, tad trim Baltijas valstīm, konkrēti Latvijai, 2020. gadā tiešo maksājumu apjoms ir tikai 52% no Eiropas Savienības vidējā. Piedodiet, bet kas tā par vienlīdzību? Kas tās par vienlīdzīgām iespējām konkurencē? Zemnieki prasa un lūdz, lai mēs izskatītu to jautājumu un panāktu, lai būtu vismaz 90% apjomā no Eiropas Savienības vidējā 20. gadā. Ir pārreikināts arī, cik tas maksās. Nu, tad tā nav tāda nauda, ko Eiropa nevarētu atļauties. Tie ir nepilni divi miljārdi visām trim Baltijas valstīm to nākošo septiņu gadu laikā. Es ceru, ka šeit atradīsies dzirdīgas ausis un mēs to panāksim. Šodien šeit ir arī mūsu valsts prezidents Bērziņa kungs, kuram būs vesela virkne tikšanās, un viņš šos jautājumus arī kustinās. Un paši mēs, mums vēl vesels gads būs priekšā strādāt pie tā, lai tos jautājumus izlīdzinātu. Šis ziņojums mani vairāk apmierina, kā visi tie, kas no jums bija līdz šim. Paldies! Bene. Grazie Rubiks. Adesso io darò la parola ai tre relatori. I relatori, come sapete, sono Luis Tagad došu vārdu trīs ziņotājiem. Luis atsakās no savā sustāšanās, jo viņš jau izrunāja, tātad mēs klausīsimies sociālistu pārstāvīm. Es, šis ir visai grūts, šis visai grūts uzdevums stādīt priekšā šo reformu, ko apstiprināja komisija. Es vēlos teikt, ka šobrīd uh, Lauksaimniecības politikai ir jāņem vērā gan eh, ekonomiskā efektivitāte, gan eh, la, eh, vides jautājumi starptautiskas kon konkurences kontekstā. Konkurētspējas iegūšana ir ļoti būtiska solidām perspektīvai mūsu lauksaimniecības un pārtiks rūpniecības sektorā. Jaunā polit pragmatiskas nostādnes, lai Eiropa gūtu labumu no globalizācijas lauksaimnieku organizācijas mm, šķiet neņem reizēm vērā vispārējos konkurences nosacījumus, un tas ir centrāls punkts mūsu eh, lauksaimniecības politikā. Un, mm, Viņiem ir jāgūt, jāgūst lielāka daļa no pievienotās vērtības. Neaizmirsīsim, ka mēs no vienas puses runājam par 13,5 miljoniem eh, lauksaimnieku un tāpat arī lieliem izplatītājiem. Nu, runa par to, ka jāatļauj ražotāju organizācijām rīkoties, bet jā, jābūt arī tā, lai tam būtu īstamas, īstenas tiesības, un šajā sektorā mums ir jāstrādā. Runājot par um, krīžu pārvaldību, kas šķiet ir balstīts uz visai interesantiem pamatiem. Šķiet, ka instrumenti, kas tika piedāvāti uz parlamenta bāzes, vēl īsti tur trūksta reaktivitātes tieši prevencijas lomā, zinu, uh, domājot par tirgus pārvaldību, un šķiet, ka tas ir aizmirsts. Un, ja es pareizi saprotu, tad uh, vismaz, kā es esmu sapratis un lasījis, tad um, mēs komisijas eh, projektā tiek atcelt šis regulācijas princips. Mēs aizmirstam to, un mēs aizmirstam to noteikti vīnu, eh, vīnu jomā un cukura jomā, un tāpat ir jāatgriežas pie administratīvas pārvaldības, kas galīgi nav šobrīd piemērota 21. gadsimtam un ilgtermiņā lauksaimniecības sektorā mums ir jāatrod uh, instrumenti, kas būtu elastīgi un kas varētu nodrošināt gan piegādi patēriņiem, gan arī ilgtermiņa ekonomikas, ekonomiku visā mūsu, visā mūsu kontinentā, un es vēlētos balstīties uz tieši uz šiem jautājumiem. Michel, Stefan Lefol, Paldies, Mišel, Stefans Lefons. Ah. Monsieur le Président, Monsieur le Commissaire. Godātais priekšstādātāja kungs, komisāra kungs, paldies, ka esat šeit. Es eh, vēlētos atzīmēt vairākas vienkāršas lietas, lai ātrāk virzītos uz priekšu. Pirmkārt, cīņa par budžetu KLP vēl nav izcīnīta un mūsu visu saistība, iesaistīšanās ja būs nepieciešama, īpaši jūsējā. Otrā lieta, es priecājos par prezentāciju, ko jūs veicāt, par to, ka ir jāsaglabā. Uh, saistītie mas, maksājumi minimālie dažādiem, eh, dažādiem produktiem, un eh, te mēs esam uzvarējuši. Runājot par zaļumošanu, es domāju, ka jūsu stādītais priekš, priekšlikums pārņem jau iepriekš minēto, bet tajā pašā laikā nav jauni modeļi ražošanai, kuriem jābūt ekonomiski un ekoloģiski uh, efektīviem. Tur jābūt uh, transversālākai politikai un. Uh, tur vajadzētu nelielu uh, lauksaimniecības kultūru rotāciju, lai mainītu mūsu uh, sistēmu, lai labāk, um, labāk aptvertu arī mūsu teritoriju uh, pārklāšanu. Un pēdējā lieta, kas, uh, manuprāt, rada problēmas, es to arī minēju jūsu paziņojuma priekšā stādīšanas laikā e, jau kāds gads būs pagājis. Es domāju, ka par tirgu, re, tirgu regulācijas jautājumu un veidu, kā mums ir jāķeras klāt pie globāla piedāvājuma pārvaldības, šeit trūkst pasākumu, kas atbilstu e, iz, izaicinājuma apjomiem. Ir krīze un e, šeit nav pasākuma, kas varētu mūs iedrošināt un nomierināt. Es pievienotu, ka krīzes kontekstā mēs gribētu gūt pārliecību, ka š, bez šīs, ka jūs runājat par diviem, trīs miljārdiem, es gribētu zināt, uz ko e, šeit ir atsauce. Un vēl nākamais punkts, ka e, jautājums par pār, drošības pārvaldību tiktu organizēts augstākā līmenī nekā tas, ko jūs piedāvājat. Paldies, Stefan, Giovanni Lavija, un pēc tam mēs uzklausīsim komisāru. Paldies, priekšsēdētāji kungs horizontālais regulējums par uh, KLP regulējumu skar uh, visas sistēmas jomas uh, lielā mērā. Es gribētu teikt, ka joprojām galvenokārt ir lauksaimniecības sistēma visgrūtāk sas, uh, aptverama, jo tās ietekme ir vislielākā. Un vēl mm, uh, jūs minējāt, ka mēs varēsim iepazīties ar tekstu šodien. Uh, Mēs šobrīd esam tikai nedaudz guvuši priekšstatu, kas tur būs, bet vajadzētu iespējams atgriezties pie atsevišķiem aspektiem. Un uh, runājot par sabalansēšanas jautājumu par Lisabonas līgumu, jo mēs joprojām um, runājam par iepriekšējo regulējuma noteikumiem, ir arī komisijas delegējums, kas ir paredzēts Lisabonas līgumā, un tāpat arī nostājas būs atšķirīgas padomē komisijā un parlamentā tas jāņem vērā. Un tāpat ir arī dažādi jautājumi, kas vērš īpaši uzmanību. Konkrēti runa ir par eh, resursu izmantošanu. Šeit eh, priekšlikums virzās drīzāk uz to, lai mēs turpinātu pastāvošo sistēmu eh, un komisijas priekšlikums attiecībās kohēzijas politiku. Tajā pašā laikā liekas vājāks Mēs, eh, mums joprojām būs eh, atšķirības eh, dalību valstu vidū, un dažās būs attīstības, lauka attīstības programmas, un citur būs, bū, tātad būs diferencēta attīstība, citur atkal nē. Tātad mums vajadzētu atgriezties pie šiem jautājumiem, pie proporcionalitātes kontroles par principiem. Proporcionalitātes kontrolē tiem ir tiesības eksistēt, bet tajā pašā laikā mēs tiem vēršam lielu uzmanību. Un turklāt vajadzēs arī atgriezties pie atsevišķiem aspektiem, kas ir svarīgi. Un pat ja pirmajā brīdī tie, tie šķiet otršķirīgi, pirmkārt, eh, kopienas organizāciju pārbaudi. Kas ir šīs organizācijas, kas ir šīs struktūras, kāds būs šīs eh, kontroles plāni, vai, tiem, vai tie būs pilnībā deleģēti, vai tur būs apspriešanās starp institūcijām un komisiju. Un vēl viens aspekts, acīm redzot, ne jau šodien mēs varēsim runāt par sīkākiem jautājumiem, bet uh, atbilstības pārbaude jau ir tikusi kritizēta no Eiropas uh, kontro, kontroles organizācijas, un šis ziņojums. Uh, tas tur tika pausts. Tātad komisija saņēmusi kritiku, jo tas tika pieņemts 90% gadījumu mums pie tā vajadzētu, manuprāt, atgriezties un mums vajadzētu pārbaudīt, kādā mērā kritika tika ņemta vērā, kādā mērā komisija ir ņēmusi vērā šo kritiku. Paldies, Žovani, mēs esam ievērojuši laiku. Komisāra kungs, jums tagad ir iespēja atbildēt uz jautājumiem, bet tā kā ir ļoti sāgārš um, runātājs saraksts, es atgādināšu, ka mēs vienojāmies ar komisāru Nu, par to, lai sarīkotu vēl vienu sanāksmi vēl pēc šīs, kas ļaus visiem izteikties un tieši uzdot jautājumus komisāram. Es tev tagad došu vārdu. Eh, Paulo, es cenšos šajā, šajās diskusijās palikt līdz pā, līdz beigām, līdz brīdim, kad ik viens var izteikties un es varu atbildēt. Šoreiz mums ir nā, nācās iziet pie kompromisa, lai es ātri varētu šeit ierasties, ko jūs vēlējāties, un laika ierobežojumiem, bet, kā Paulo teica, tad m, mm, tur ir arī solījums atgriezties m, mm, tik reizes, cik nepieciešams, lai varētu pēc būtības izskatīt visus, visas reakcijas komentārus. E, pāris atbildes uz jūsu sākotnējiem jautājumiem un novērojumiem. Globāli raugoties par birokrātiju, es domāju, ka šeit mēs jau esam runājuši par to, ka mēs šeit esam KLP F, es runāju par efektivitāti un e, produktivitāti, kurā ir gan nepieciešamība sniegt rezultātus un tajā pašā laikā palikt vienkāršai. Un šeit ir e, tāda schēma, kur mēs cenšamies būt pēc iespējas vienkāršākiem un sniegt pēc iespējas lielākus rezultātus, jo publiska politika tiek mērīta pēc tās spējām sniegt rezultātus. Visvienkāršākais būtu neko nedarīt, vai arī dot naudu, neko neprasot pretī. Tas būtu visvienkāršākais. Nu, un es domāju, ka jūs bū, man piekristīsiet, ka mēs tā nevaram rīkoties. Pēc tam ir jāraugās, kā mēs varam darīt, lai mēs varētu prasīt rezultātus, bet tā, lai tas nav pārāk sarežģīti. Nu, tās ir vadlīnija, kas mūs vadīja brīdī, kad mēs piedāvājam zaļošanas pasākumus, kas ir vienkārši kontrolējami un pārbaudāmi un uh, paziņojumā, ja jūs atceraties, tad mēs arī runājām par um, zemju pā, zaļo pārklājumu pēc uh, ietekmes izvērtējuma. Mēs secinājām, ka tas varētu radīt papildu birokrātiju un uh, kontroļu dēļ, un tāpēc mēs no tā teicāmies, lai piedāvātu kaut ko vienkāršāku. Un šī iemesla dēļ mēs piedāvājām uh, tādus pasākumus, kas varbūt nav tik ambiciozi, tik vērienīgi, citi atkal uzskata, ka tie nav gan vērienīgi, bet mēs centāmies atrast visvienkāršāko risinājumu, kas iespējams, eh, lai tas neradītu papildu izdevumus mm, eh, lauksaimniekiem. Mēs runājām par atmatu 7% apmērā un mm, runa ir par tādām. Um, veģetācijām, kas saglabā zemi auglīgu, pat ja tā netiek eh, apstrādāta kādu iemeslu dēļ un šobrīd neatbilst eh, kritērijiem, lai saņemtu maksājumus, bet mēs necentīsimies to izslēgt par katru cenu tikai tāpēc, ka tā neatbilst šiem kritērijiem. Te ir runa par eh, zemes klājumiem lauksaimniecībās, kurās tiek ieguldīts, lai izvairītos no erozijas zemes un uh, arī šī, šī te ir iekļa, šie, šīs um, daļas ir um, iekļaujama šajos 7%. Un pat ja tas tieši nav produktīvs, tas ir iekļauts šajā jautājumā. Runājot par saistītajiem maksājumiem un kvalitātes jautājumu, mēs tos esam saglabājuši, bet specifi, specifējot, ka mums ir jārīkojas tā, lai būtu eh, pamatota prasība to izmantot, jo mēs tātad orientējamies uz tirgiem, bet atsevišķās situācijās es domāju, ka tas ir pamatoti. Par konverģenci es visā labi zinu Baltijas valstu problēmu un to, ka komisijas priekšlikums nav gana vērienīgs attiecībā pret to, ko Baltijas valstis sagaidīja un arī pret mērķiem, es, kas man bija sākotnēji šajā jautājumā. Bet, kā jau es teicu, mēs rīkojamies reāli politikas ies, ietvaros, un pirmo reizi KLP un budžets tiek lemts paralēli, reformējot KLP, un KLP budžets ir saistīts arī ar citām budžeta sastāvdaļām, un es apzinos arī to, ka būs lietas, par kurām būs jādiskutē, un pēc tam būs uh, jāatrod risinājumi, kas uh, izies ārpus KLP noteiktajiem rāmjiem. Es arī atgādināšu to, ka 30% ierobežojums atšķirībās ir jau nolemts no komisijas puses budžeta perspektīvā, nevis KLP ietvaros. Tātad jūs redzat, ka tas ir jautājums, kas iziet ārpus eh, KLP robežām, jo runa ir arī par uh, budžeta sādali starp dalību valstīm, uh, kurā ir iekļauts arī citas budžeta līnijas. Runājot par ražošanas regulēšanu, mēs vienmēr esam teikuši, ka tirgus uh, regulējumam ir jāsniedz drošības tīkls, ko mēs arī piedāvājam, ir pār tirgu pārvaldības mm, pa sektoriem. Pirms pāris gadiem mēs par to runājam vīniem un uh, arī pienam, un mēs vēl atgriezīsimies, komisija vēl atgriezīsies ar ziņojumu 2012.13. gadā par um, vīniem un augļiem un dārziņiem. Tie ir mehānismi, uh, kas ir specifiski, un to mēs vēlamies saglabāt, bet šobrīd komisija jums piedāvā KLP ietvaros vispārējais instruments, lai nodrošinātos par to, lai mums ir drošības tīkls, spēcīgs tīkls, kas var tikt ātri aktivizēts, izmantots. Un es ceru, es domāju, ka jums šeit ir konkrēts pie, priekšlikums jūs priekšā. Vēl ražotāju organizācijas, par ražotāju organizācijām, es domāju, ka tām jābūt eh, centrālajām elementām visam eh, tirgus pārvaldības un krīzu pārvaldības jautājumam. Es domāju, ka ja mēs vēlamies rīkoties vienkārši bez birokrātijas un rīkoties pēc iespējas ātrāk un ķeroties pie problēmas saknes, tad tieši ražoša, ražotāju organizācijas ir jāstiprina, tiem ir jāsniedz iespējas līdzekļus rīkoties, un šajā virzienā mēs jūs aicinām strādāt. Nu, un mēs varētu stiprināt at, par atsevišķu elementu stiprināšanu, mēs varētu vēl diskutēt, bet es vēlos teikt, ka ar šo reformu, ar šo mm, lēmumu mm, pieņemšanas procedūru mēs nesam 2003. gada eh, situācijā, kad komisija ies, ieslēdzās zalē ar, ar dalību valstīm, lai runātu dienu un nakti par to. Šeit ir mums īsts, īstas sadarbības process, kurā mēs strādājam pie teksta, analizējam priekšlikumus un um, priekšlikums, kas ir jūsu priekšā uz galdam. Es pats un komisija mēs esam gatavi um, iesaistīties šajā patiesas demokrātijas pasākumā, kas ir aktīva un iesaistoša, un tieši uh, par šo dom, domājot, uh, ar šo domu es, uh, es jums stādu priekšā šo tekstu, un es arī atgriezīšos ar šo domu arī nākamajās dienās, nākamajās nedēļās, un es jums pateicos. Yes.